Good morning, everybody. If I could bring the meeting to order again. Godātie kolēģi! Sāksim, un sastais darba kārtības punkts ir priekšsēdētāja paziņojuma un referenta iecelšana lēmums par piemērojamo procedūru, un šeit mēs atgriezīsimies pie pagājušajā, pie, pie vakardien notukšās koordin, koordinatoru sēdes un pieņemtajiem lēmumiem. Vispirms referentu iecelšana par galvenajiem dokumentiem mēs eh, runājam par alternatīvām degvielām, un tur atbildīgais ir EPP. Nākamais, nākamais ir regulatu, eh, regula par, dev, par 1192 vispārīgie noteikumi par, par eh, dzelzceļiem goja grupai. Trešais jautājums - Eiropas Savienības dzelzceļu aģentūras regula 881, tā ir ECR grupa, kur ir pieteikusies uz šā ziņojuma sagatavošanu. Regula, ar kuru tiek mainīta regula 1370 par pakalpojumiem pasažieriem, ir EPP grupas pārziņā. Nākamais direktīva, ar kuru tiks mainīta direktīva 34 šķērsvieta ir 2012, ar kur tiek izveidot kopīgi dzelzceļa telpa tarp Eiropā un lai liberalizētu pakalpojumu sniegšanu pasažieriem un arī dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības regulas maiņa. Tā ir sociālistu grupa, kur ir izvēlējusies šo ziņojumu. Sestais - savstarpējīguma direktīvas izveidošana Alda grupa, direktīvas izveidošanu par dzelzceļa drošību zaļo politiskā grupa. Nākamais par atzinumiem. Padomas priekšlikums, ar kuru tiek ļauts dalību valstīm ratificēt Cape Towns nolīgumu, kas tika pieņemts 12. gadā un ar kuru tiek atrunātas 93. gada protokola īstenošanu par drošiem zvejniecības kuģiem. Šo ziņojumu sagatavos Alde. Par komisijas eh, darbinieku darba dokumentu un eh, koordinatoru mēs, mēs pieņēmām, ka mēs eh, nekādus dokumentus nesagatavosim, jo tas ir tikai komisijas darba dokuments. Un tagad par atzinumiem. Komisijas paziņojums un ekonomiskās un sociālās komitejas paziņojums par 2020 rīcības plānu. Šeit mēs nesagatavosim atzinumu. Nākamais komisijas darba dokuments par informācijas sistēmu izveidošanu. Outlook arī mēs nesagatavosim atzinumu. Par maši, par auto 2020. ECR grupa sagatavos atzinumu un 2014. gada budžeta prioritātes trešās sadaļas jautājumi zaļie būs atzinuma sagatavotāji. Tā bija normālā rotācijas sistēma, saskaņā ar kuru mēs piešķīrām dokumentu sagatavošanas priekšrocības. Koordinatori ieteica, ka komisijas eh, komunikē par zaļajiem, mm, par zaļo darbkārtību arī mēs nesniegsim savu atzinumu. Un eh, komunikācijas komunikē, kas ir saistīts ar ceturto dzelzceļu pakotni tāpat tās. Mini uzklausīšana par ceļu kabotāžu. Mēs vēlamies uzaicināt iesaistītās puses un organizēt šādu mini uzklausīšanu, un mēs to apvienosim ar divu pētījumu prezentāciju par Eiropas Savienības ceļu kabatāžas noteikumu īstenošanu dzīvē, un otrs pētījums par sociālajiem nosacījumiem ceļu transporta pārvadātāju vidū. Komitoloģija mēs eh, runājām par divām oficiālām vēstulēm. Viena tika nosūtīta janvārī, otra februārī, un mēs eh, nolēmām 7. marta sēdi atcelt, neorganizēt neko. Un tā kā 7. marta sēdē bija paredzēta tikai divi darba kārtības punkti, mēs tos pārceļam uz 18. un 19. marta sēdēm. Tātad 7. martā mūsu komitejas sēde nenotiek, un divi darba kārtības punkti, kurus bija paredzēts izskatīt šajā dienā, tiek, tiek pārcelt uz 18. un 19. martu. Par pakalp zemes pakalpojumiem lidostās viens deputāts grieza, griezās pie manis kā pie prieksēdētāja par to, vai jautājums tiks izskatīts plenārsēdē vai nē, un es šo jautājumu tālāk noskatīšu, noskaidrošu. Tas būtu manis sakāmais par koordinatoru sēdē lemto. Tagad, un tie bija arī prieksēdētāja paziņojumi. Vai visi ir vienas prāts un nekam nekas nebūtu, nevienam nekas nebūtu piebilstams? Ja tā, tad sesto, septīto darba kārtības punktu esam pieņēmuši, un tagad pārējam pie siltumnīca efektu izraisošo gāžu emisijas e, par CO2 emisiju samazināšanas mērķis 20. gadam. Straight through. Thank you. You're welcome. Ah oui, oui. Madame Verac, she has already asked about the Then it's good for us to check to see if the system is correct. Can we check whether the system... Tātad elektronisko balsošanu sākam par astoto punktu un tagad pārbaudam, vai sistēma darbojās. As everybody... Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Ar prieku vēlētos paziņot, ka EPP grupa nav pārāk lielā skaitā. Tas ir pārsteigums, patīkams pārsteigums. Tātad, vai visi arī ir priecīgi un laimīgi, ka EPP nav pārāk daudz balsotāju? Start, Tad sākam. Es zinu, ka viena no deputātēm iepazīstinās ar savu mutisko grozījumu Dīteru. Es nevaru atrast savu balsošanas karteņu, saka Dīters, prieksēdētājs. Labi, tad eh, mēs jūsu balsi skaitīsim mutiskā veidā. Sastais grozījums. Vilsas kundze par pret atturas noraidīts. 23. grozījums par pret atturas noraidīts. 21. grozījums par pret atturas noraidīts. 22. par pret atturs. Pārbaudīsim lūdzu 22. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, Koka kungs ir par, bet tad beidzam balsot, un balsojuma rezultāts ir pozitīvs. 22. pieņemts. 24. grozījums un 16. kopā par pret atturas noraidīts. Divēras kundze, jums ir mutiskais grozījums par šo punktu. Priekšsēdētājs atvainojas, bet eh, runātājs runā bez mikrofona. Jūs negribat dzirdēt šo mutisko grozējumu, vai tad? It's only Maikl, jums ir jāuzklaus mutiskais grozējums. Kristīna, ir tādi, kuri iebilst pret jūsu mutisko grozījumu, vai jūs tomēr to nolasīsiet? Jā, nolasīšu. Tātad, vārds Kristīnai. Paldies, prieksēdētāji kungs! Kā jau es vakar teicu, es vēlētos saskaņā ar vakardien diskutēto punktu iesniegt mutisko grozījumu. Es uzskatu, ka nav pieņemams, ka tie tās iesaistītās puses, kuras jau izpild likumdošanā noteiktos priekšnoteikums, tiek apliktas ar sodu. Tāpēc es uzskatu, ka tie operatori, kuri jau ir saņēmuši dalību valstu kredītus un tomēr uh, komisāru tukšie solījumi par kvotu izmantošanu šajā gadā nav īstenojušies. Es vēlētos, lai šeit tiktu ierakstīts sekojošs teksts. Līdz 13. gada beigām, un ja līdz 13. gada beigām netiek panākt vienošanās par ārpus Eiropas Savienības pārlidojumiem, tad uh, aviosabiedrībām būs iespējams izmantot šos kredītus, iekams tie ir novecojuši. Un domāju, ka varētu panākt kompromisu par to. Prieksēdētājs, paldies! Vai jūs joprojām, Tellerkungs, esat pret šo mutisko grozījumu? Jā, kāds ir pret, priekšsēdētājs saka, tāpēc mēs nevaram balsot par šo mutisko grozījumu. Balsojam par 25. grozījumu, 25. un 15. kopā. 25. un 15. kopā par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot lūdzu elektroniski par 25 un 15. Ja visi nobalsojuši, ak nē, vēl nē. Un vai tagad visi nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Kokskungs par. Pieņemts. Abi divi pieņemt. Kompromis viens. Par. Pret atturs pieņemts. Trīsdesmitais par pret atturs noraidīts. Kompromiss divi par pret atturs pieņemts. Pirmais grozējums - dalīts balsojums. Pirmā daļa līdz tekstam bez vā, viss, vā, viss teksts izma, izņemot vārdu bez par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa ar vārdu par, pret, atturs noraidīts. Otrais par, pret, atturs pieņemts. Devītais par, pret pret, atturs, noraidīts, desmit par, pret, atturs, noraidīts, vienpadsmit par, pret, atturs, noraidīts, divpadsmit atkrīt, jo 21. un 23. nebija pieņemti. Tagad 13. par, pret, atturas. Pārbaudīsim lūdzu elektroniski. Sākam balsot par 13. Ja visi nobalsojuši, Koksa kungs ir par, tad beidzam balsot un 13. punkts ir, 13. grozījums atvainojos ir pieņemts. Trešais kompromiss par pret, atturas, pieņemts. 17 par pret apturas pieņemts 19 par pret apturas pieņemts 4 par pret apturas pieņemts 20 par pret apturas pieņemts. Galīgais balsojums sākam balsot elektroniski. Lūdzu. Ja visi nobalsojuši Koksa kungs ir par, tad beidzam balsot, un rezultāts ir 34 par, 1 pret, 6 ir apturējušies. Mēs atzinumu esam pieņēmu, pieņēmuši. Apsveicu Groša kungu. Nākamais darba kārtības punkts ir Kārtība, kādā jāsasniedz jaunu vieglo automobīļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam. Tas ir atzinuma projekts, kuru sāksim šodien izskatīt. Un atzinuma sagatavotājs ir Rubjālkungs. Rubjālkungs šeit? Ak, nē, misis eh, Rubjālas kundze, atvainojos, saka priekšsēdētājs. Mi apellido es Gardiazabal, Rubial es el, mi segundo apellido. Paldies, priekšsādātā. Spāņu valodā ir divi uzvārdi īstenībā, un jūs nepieminējat vienu no tiem, bet, nu, es esmu Rubial kundze. Tātad ir tā, jā, vispār jau jābūt Gardijā Sabal Rubijau, bet, nu, es saprotu, ka jūs jau sakat Rubijau, lai vienkārši vieglāk būtu izrunāt. Tātad, tagad par lietas būtību. Kārtība, kādā jāsasniedz jaunu vieglu automobīļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam. Un mērķi jau ir izvirzīti. Jūs atceraties, ka mērķis bija 92 grami Vēlreiz mēs atkārtojam šo mērķi, apstiprinām šādā veidā komisijas priekšlikumu, pēc būtības apstiprinām to, kas jau ir sasniegts, un tas saistīts, protams, arī ar statistiku. Un mēs noteikti visi varam piekrīst tam, ka mērķis ir diezgan ambiciozs, bet 95 līdz 2020. gadam ir labs risinājums. Man ir arī grozījumi regulai, un manuprāt, mēs šos grozījumus varam sadalīt četrās daļās. Pirmkārt, Jautājumi, kas ir saistīti ar 2020. gada mērķiem kā tādiem, jautājums par to, vai būtu vispār jābūt šeit iekļautiem mērķiem, kas ir tālāk par 2020. gadu. Un ir jau arī argumenti, kas runā par to, ka labāk būtu neiekļaut. Jo argumentācija ir tāda, ka pagaidām mums nav pietiekams informācijas, mums nav skaidrs izpratnes par to, kādas, kā lietas virzīsies uz priekšu, mums nav arī informācija par dažādiem standartiem, noteikumiem, un, protams, šie noteikumi uh, tiks uh, at, uh, attīstīti laika gaitā, arī mainoties arī uh, attiecīgām ierīcēm, piemēram, kas uzmērā CO2 emisijas. Un tad līdz ar to ņemot vērā situāciju, kas ir līdz šim, tad priekšlikums būtu palikt pie 2020. gada. Mēs zinām arī, ka automobīlis netiek uh, radīts pāris dienu laikā, tur process ir ļoti garš, no sākuma varbūt tikai zīmējums uz rasēšanas dēļa, un uz priekšu visi aspekti, ieskaitot motori un tā tālāk, un līdz ar to mums ir jāsaprot, kādā laika posmā mēs varam panākt progresu CO2 emisiju jautājumā. Un ja mēs nevienosimies tagad, tas nozīmē, ka līdz 2020. gadam mēs nesasniegsim nekādu mērķi. Līdz ar to priekšlikums būtu uh, norādīt mērķi ļoti skaidri, vai arī varbūt dažāda veida mērķus, bet atkal ļoti skaidri. Par 2000, 2012. gadu tika runāts par, uh, par tādu variantu no 65 līdz 75 CO2 emisijas uz kilometru. Vēl viens grozījumu uh, kopums ir saistīts ar tā saucamajiem superkredītiem. Komisija uzskata, ka būtu nepieciešams automobīļu uh, industrijai piedāvāt bonusu vai prēmiju sistēmu ar to domu, lai tie ražotāji, kas ražo mašīnas, kas uh, kas emitē mazāk par 35 gramiem, lai viņi varētu san saņemt tādu prēmiju vai bonusu. Manuprāt, priekšlikums tiešām ir labs. Būtu ļoti labi atbalstīt automobīļa ražotājus tā, lai viņi varētu rīkoties novatoriski un vēl lielākā mērā samazināt CO2 emisijas. Taču mums ir arī alternatīvs priekšlikums attiecībā uz superkredītiem. Šādā veidā mēs palīdzam ražotājiem uzlabot ražošanas procesu un E, nodrošināt tehnoloģiskās pārmaiņas, lai sasniegtu labus rezultātus, bet paralēli tiek ieviesta arī sodu sistēma. Un doma ir tāda, ne nu jau vienkārši, lai kādu sodītu. Doma ir tāda, lai Eiropas Savienības ražotāji varētu sekot tam, kas notiek citur pasaulē. Jo ASV, piemēram, arī eksistē sistēma gan ar prēmijām, gan ar sodiem. Savādāk, ja mēs šo sistēmu nesekosim tas, kas, tam, kas notiek citās valstīs, uh, tad var rasties risks, ka ASV saražos tādu mašīnu, kurai emisijas būs pat vēl mazāks par 35 gramiem. Tātad priekšlikums ir, ka ir gan bonusu, gan arī attiecīgi sodu sistēma. Un viens no riskiem, kas ir saistīts ar šādas sistēmas neieviešanu, būtu tā, tas, ka ražošana notiktu citur, nevis Eiropā. Nākamie grozījumi ir saistīti ar lietojamības parametru. Tas atkal ir saistīts ar mūsu mērķiem, bet doma jau ir tāda, ka laika gaitā mēs varam izmantot šo parametru, un ko mēs cenšamies šeit panākt, ir panākt to, lai mašīnu tirgotāji vai arī ražotāji turpinātu izmantot šo footprint vai nospiedumu parametru uh, turpmāk. Uh, un nākamie grozījumi ceturtais kopums ir saistīts ar atšķirību starp uh, CO2 emisijām, kas ir uzrādīti mašīnas dokumentos, un reālajām emisijām. Viena no lietām, ko mēs šobrīd pamanām, ir tas, kā tiek runāts par uzlabojumiem tehnoloģijā, un mēs noteikti visi varam lasīt uh, reklāmas, kur ražotāji saka, ka viņi tiešām samazinājuši CO2 izmešus, bet reāli tā tas nav. Runājot par tādiem aspektiem, kā uh, degvielas patēriņš, tad bieži vien paziņots tiek kaut kas viens, bet reālais patēriņš ir pavisam savādāks. Un tāpat ir arī ar CO2 izmešiem. Tiek reklamēta viena, viens cipars, bet reāli CO2 izmeši ir daudz lielāki. Un tāpēc ir nepieciešams šo sistēmu uzlabot, respektīvi, lai būtu kontrols mehānisms. Un šeit ir tīpaši saikne ar nepieciešamību uzlabot testēšanas ciklu. Mēs ceram, ka pavisam drīz šos jautājumus varēs atrisināt, un mūsu mērķis ir balstīt, balstīt mūsu izvirzamos mērķus, kas ir reāli, kas ir saistīti ar reāliem CO2 izmešiem. Es a, tagad pat neiedziļināšos šajos aspektos, vēlos arī teikt jums, ka līdz nākamajai otrdienai vēl var iesniegt grozījumus, un tad, kad visi grozījumi būs iesniegti, tad es centīšos piedāvāt arī kompromisa grozījumus tā, lai mūsu komiteja varētu pieņemt lēmumu ar vairākumu balsojumu. Paldies! Jā, divi ēnu referenti ir klāt. Grauša kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētā. Florence kungs, mūsu kolēģis, viņš ieradīsies vēl, bet Mēlos arī personiski izteikties par šo jautājumu, man ir pāris komentāri. Pirmkārt vēlos pateikties mūsu referentei par ieguldīto darbu šeit komitejā. Un arī ņemot vērā transporta politikas perspektīvu, ko mēs esam izvirzījuši, CO2 izmeši ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Tad, kad mēs runājam par šiem jautājumiem, ir nepieciešams ņemt vērā to, ka uh, ir ļoti svarīga, lai automobīļus turpinātu ražot Eiropā. Un šeit ir divi iemesli. Pirmkārt tādēļ, ka mēs ieguldām uh, milzīgus uh, resursus pētniecībā un attīstībā, un ka mēs vēlamies būt, protams, joprojām avangardā, un otrkārt tas, ka mums ir ļoti stingri kritēriji, un mūsuprāt šie kritēriji ir uh, uh, Šie kriteriji ir pamatota, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tehnoloģiska attīstība būtu iespējama Eiropā. Par ilgtermiņa mērķiem, jā, manuprāt, šeit ir zināma skepse. Manuprāt, mums nāksies pēc laika atkal atskatīties uz to, kas jau ir panāks tehnoloģijās un kas ir iespējams nākotnē. Tāpēc arī, ja mēs tagad izvirzam tik tālējošos mērķus, tad, manuprāt, mēs zaudējam elastību. Vēl viens komentārs, ir saistīts ar tā saucamajiem superkredītiem. Šie superkredīti komisijas priekšlikumā un, un es uzskatu, ka mūsu referenta piedāvā labāku risinājumu. Superkredīti ir saistīti uh, tikai ar uh, tik, tikai uz tām mašīnām, uz kurām var attiecināt reizinātāju 1,3. Un, un manuprāt, būtu labāk kādā citā veidā piedāvāt stimulus ražotājiem ražot vēl izdevīgākus uh, automobīļus ar vēl, vēl mazākiem izmekšiem. Un, uh, protams, mērķis ar superkredītiem ir veicināt to, lai tehnoloģiskā attīstībā notiktu vēl uh, ātrāk, un es ceru, ka Florence kungs ieradīsies, un kā ēnu referents arī varēs uzstāties ar saviem aspektiem. Lūdzu, Maisneres kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Pirm, vispirms vēlos pateikties referentē par ieguldīto darbu, tiešām pamatīgi viņa ir pastrādājusi. Varētu dzirdēt kaut vai viņas teiktajā šodien. Un, protams, ka mēs vēlamies panākt labāku risinājumu transporta sektorā. Uh, Eh, kas būtu vidē traucīgāks, un mēs to dzirdējam arī no mūsu referents, un arī Groša kungs to teica. Mums ir ļoti svarīgi, lai Eiropas automobiļu ražotāji joprojām būtu konkurētspējīgi, un tas mums ir jāpanāk. Tieši tādēļ, runājot par ilgtermiņa mērķiem, manuprāt, būtu ļoti prātīgi, ja mums ir tāds tālējošs mērķis, bet te pašā laikā komisija jau tagad piedāvāja uh, labu priekšlikumu, bet te pašā laikā uh, teikt, ka mēs vēl tālāk iesim, varbūt tagad ir pārāk gri. Jā, es saprotu, ka būtu nepieciešams virziens, bet, manuprāt, virziens jau ir uzdots, jau ir zināms, kurā virzienā mēs dodamies, un nav nepieciešams vēl tālējošākus mērķus likt. Runājot par laika periodu, uh, par div, kas ir pāri 2002. gadu, div, 2020. gadu, tad varbūt mēs vēl nevaram nemaz prognozēt, kas tad būs īsti. Uh, tajā laikā, jo bieži vien ir tā, ka tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, varbūt būtu prātīgi pagaidīt. Par superkredītiem, manuprāt, stimulu sistēma ir ļoti laba lieta, tāpēc ir nepieciešams attīstīt tādu sistēmu, kas visiem uh, Eiropas ražotājiem būtu izdevīga gan tiem, kas saražo mazas mašīnas, gan arī tiem, kas saražo lielākas mašīnas. Lai nesanāktu tā, ka tie, kuri saražo lielākas mašīnas, attiecīgi izmanto lielākas mašīnas, lai viņi, viņi uzreiz būtu mīnusā. Tāpēc būtu jāpadomā par šo sistēmu, kāda būtu loģiska, piemēram, parametrs, kas ir saistīts ar uh, liederību, ar mašīnas lietošanas iespējām, kādā veidā tā tiek lietot, manuprāt, tas arī jāņem vērā, nevis tikai mazas mašīnas. Jo jāskatās vienmēr, vai tas, ko mēs esam piedāvājuši, vai tas tiešām ir cieši saistīts ar CO2 emisijām un ar mūsu vispārīgo mērķi. Tātad varu piekrist daudziem grozījumiem, būs arī grozījumi no manas puses, bet kopumā vēlos teikt, ka jā, darbs padarīts lielisks. Paldies! Uh, Mr. Zīler, I assume for Mr. Zīles kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikt dažus vārdus eh, ēnu referentes Ānas Rosbachs vārdā. Vispirms es gribētu pateikties referentei par būtisko ieguldījumu. ECR ēnu referente atbalsta eh, nesakritību labošanu. Tas ir 9. Eh, līdz 15. grozījumi un 9. līdz 11. grozījumi. Uh, ECR iespējams sašķelsies tādos jautājumos kā priekšlikums divām alternatīvām e, mērķu noteikšanai jauniem un jau lietotiem e, komerc automobīļiem un kā arī attiecībā uz superkredītiem, attiecībā uz 2023. E, gadu un tas attiektos uz emisijām un uh, arī ēnu referenta neatbalsta mērķi, kas noteikts 2025. gadam. Iespējams, ka vislabāk vajadzētu to pārskatīt 2014. gada beigās, bet mēs izrādīsim konstruktīvu pieeju. Paldies, Tēlor kungs, zaļo vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, paldies referentei par eh, to, ka viņa uzsāk runāt par šo jautājumu. Es eh, nesen piedalījos ēnu referentu sanāksmē un mēs eh, dzirdējām no, dzirdējām no komisijas, ka jebkāda e, emisiju pazemināšanas, prasība pazemināšana noteikti apdraudēs mūsu spēju sasniegt CO2 emisiju samazinājumu mērķus kad mēs runājam par CO2 emisiju līmeņiem nākotnē, tad tā vietā, lai uh, mazinātu uh, šo uh, mērķu iet um, ietekmi, sasniegšanas ietekmi, es domāju, ka mums galvenais ir strādāt tā, lai mēs reāli mērķus varētu sasniegt, nevis lai vainātu mūsu spēju tos sasniegt. Tādēļ uh, šie 80 grami uz uh, vienu kilometru un 118 grami uh, smaga, uh, smagajām automašīnām un mazajiem autobusiem ir sasniedzami mērķi. Es domāju, ka mums ir jābūt tiešām drosmīgiem un ambicioziem nosakot savus mērķus. Uh, līdz 2025. gadām, lai mēs dotu arī ražotājiem kaut ko konkrētu, uz ko tiekties. Es dzirdēju no ražotāju asociācijām, ka kādam ir jādomā par šiem konkrētajiem pasākumiem, un man šķiet, tie būs paši ražotāji, kas domās par mērķiem, kā sas, par, par līdzekļiem, kā sasniegt šos mērķus, un tas varētu balstīties uz principu piesārņotājs maksā. Protams, mums ir jādomā par darba vietām, par efektīvām automašīnām, bet tajā pat laikā ražotājiem mēs redzam arī rodas pēļņa. Un tādēļ es nedomāju, ka kaut kādas papildus prasības šo mērķu sasniegšanai būtu nepamatotas. Ja šis samazinājums netiek sasniegts, tad cietīs planēta un visi, kas uz tās dzīvo. Mēs cietīsim no klimata izmaiņu radītajām nevēlējumajām sekām. Tādēļ es ceru, ka referente akceptēs mūsu grozījumus. Paldies! Rīkei kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties referentei par izcilu paveikto darbu, un es gribētu arī pateikties par šo jauno pieeju, uh, kad uh, tiek salīdzināta masa ar atstāto ietekmi uz apkārtējo vidi, jo tādējādi mēs domājam par nākotni. Un es domāju, ka būtu arī tālredzīgi paraudzīties uh, uz uh, to, kā šos mērķus sasniegt, jo tika jau norādīts uz uh, dažiem sarežģījumiem. Es neatgriezīšos pie 2025. gada mērķiem. Mēs, protams, visi gribam zināt, kas notiks pēc 25. gada, bet es domāju, ļoti grūti to paredzēt. It īpaši, ja mēs paraugāmies uz uh, šīm robežu līmeņu emisijām, Protams, eh, mums, es domāju, ir jāraugās, kas notiks nākotnē, un tad mēs varam runāt par skaitļiem, par atsevišķiem grozījumiem. Jāsaka, ka šeit ir eh, sadalīti gan, teiksim, šie bonusi vai superkredītpunkti, bet tas balstās uz 2009. un 10. gada statistiku. Tādēļ, es domāju, mēs varētu šos skaitļus aktualizēt, ņemot vērā jaunāko sasniegums, un tas neatiecās uz komerc transportu, bet tas attiecās uz vieglajiem automobīļiem, un nav nekāda pamata izmantot novecojušu statistiku. Mums ir jāraugās uz esošo situāciju. Paldies, Fosters kundze, lūdzu! Paldies priekšsēdētāji un paldies arī referentēji. Man šķiet, mēs visi vēlamies, lai mums būtu iespējams samazināt piesārņojumu kā arī mazināt uh, trokšņu piesārņojumu, ko rada automobīļi. Un es zinu, ka līdz šim ir paveikts visai konstruktīvs darbs. No vidas komitejas uh, nāk priekšlikums izslēgt ļoti mazos ražotājus, un man šķiet tas ir svarīgi. Tas varētu būt būtiski. Tālāk, kas attiecās uz referentes uh, viedokli un mūsu komitejas viedokli. Man šķiet, ka mēs piekristu komentāriem attiecībā uz 25. gada mērķi, kas šķiet ir lieki, jo mēs šeit runājam par esošo mērķu sasniegšanu, nevis par jaunu mērķu noteikšanu. Tāpat tas attiecās uz atsevišķiem grozījumiem uh, par šo footprint vērtību uh, vai atstāto ietekmi. Un es domāju, to mēs arī varētu atlikt malā. Tādēļ es domāju, ka daži grozījumi ir mums noteikti atbalstām, bet tajā pat laikā Mēs zinām, ka mūsu uh, valstīs uh, atrodas konkrēti lieli ražotāji, un es noteikti neatbalstīšu nekādu priekšlikumu, kas varētu apdraudēt automobīļu ražotnes apvienotajā karalistē, jo automobīļu ražotāji jau ir piedzīvojuši grūtus laikus, tādēļ mērķi būtu jānosaka realistiski. Paldies! Paldies, Lichtenbergers kundze! Jā, herzlichen Dank! Jā, paldies! Katru reizi es dzirdu par reāliem mērķiem un elastību. Tād mani ļoti interesē šādas lietas, un man ir ļoti konkrēti mērķi. Tas bieži vien ir tā, šie vārti nozīmē to, ka mēs īstenībā nepiedaramies pie tā, ko esam paši nolēmuši, jo tiek runāts par to, kā varētu elastīgāk realizēt to par to, ko esam jau vienojušies, ka vajag vēl elastīgāk un vēl elastīgāk. Un vēlos teikt, ka tas nav, netiek darīts par labu visiem autoražotājiem, bet atsevišķiem segmentiem, un, un mēs šeit runājam par segmentu, kas ir darbojies kā līdz šim, un nemaz nevēlas pielāgoties. Autoražotāji kopumā nav tie, kas gūst labumu, ir tā, ka autoražošana uh, ir, eh, var teikt, ka sadalīta divās daļās. Ir tādi, kas labprāt kaut ko dara novatoriski, un ir tādi, kas labprāt darbotos joprojām vecajās sliedēs. Tāpēc ir nepieciešams skaidri norādīt. Ir tādi, kas nevēlas vispār kustēties uz priekšu, un tad viņam ir jāpasaka īstenības spēle ir zaudēta. Bet ja mēs visu laiku viņus kaut kā ar elastību atbalstīsim, tad mūsu mērķi vispār nebūs sasniegti. Te pašā laikā ASV lēnām, lēnām, lēnām mainās viedoklis, viņi saprot, ka ir klimata pārmaiņas un ka ir nepieciešams, ko darīt lietas labā. Vienmēr, protams, ir tādi cilvēki, kas grib nopirkt milzīgus džipus un vienatnē sēdēt pie stūras un ilgi stāvēt korķī. Tā ir viņu izvēle, bet mēs, politiķi, uh, uz ko mums ir jāskatās? Mums ir jāskatās uz tiem cilvēkiem vai uz citiem. Manuprāt, ir nepieciešams novatoriskos uzņēmumus atbalstīt, nevis visu laiku izdabāt tiem, kas vispār nevar kostēties uz priekšu. Savādāk sanāk tā, ka mēs daudzos gadījumos pat atvirzamies uz laikiem, kas ir pirms, 2000, pirms 1990. gada. Mūsu mērķis ir palīdzēt tiem, kas ir inovatori. Tāpēc mans priekšlikums ir jā par 2020. gadu mērķi un ir jāskatās vēl uz priekšu, lai nesanāktu tā, ka mums ir viens solis uz priekšu, divi, e, divi atpakaļ. Un lūdzu, tādi smuki vārdi kā elastība un tā tālāk. Nu, savādāk varētu būt tā, ka mēs arī krimināltiesībās sāksim darboties elastīgi, un tas jau ir ļoti nopietni. Manuprāt, jābūt ļoti reāliem, par reāliem, uh, uh, reālam vērtībām, piemēram, runājot par uh, smagajām mašīnām, ir milzīga atšķirība parasti ir starp to, kas ir rakstīts dokumentos un to, kāda ir reāla izmeša vai ir reāls degvielas patēriņš. Uh, bet tehniski, manuprāt, šāda kontrole nav nekāds liels izaicinājums. Paldies! Savāma! Paldies, Savāmā kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, gribētu pateikties referentē par paveikto darbu, un eh, Lichtenbergers kundz teiktais iedvesmoja man pateikt sekojošo. Ikreiz, kad dzirdu vārdus zinātniski pamatoti fakti apvienojumā ar citēju, ja nerīkosimies tagad, tad bērni nākamajās paaudzēs vairs nevarēs dzīvot uz šīs planētas, citādi beigas. Man ir problēma tad. Man nav nekādas problēmas ar autoražotāju uh, stimulēšanu uh, darboties eh, vidē draudzīgāk, bet būsim racionāli. Es gribu racionālu pieeju šī jautājuma risināšanā. Un tas būtu paraudzīties vēl pāris gadus un uh, ņemt vērā to, ko teica Zīles kungs, un eh, kas attiecās uz mērķiem, kas iet tālāk nekā 2020. gads, šķiet ir pārāgri. Un tādā eh, gaisotnē arī vajadzētu raudzīties uz šiem grozījumiem. Paldies! Paldies! Hodson kungs eh, no klimata ģenerāla direktorāta, klimata pārmaiņu ģenerāla direktorāta. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentei par atzinumu projektu. Es gribētu runāt par četriem jautājumiem, kas ir skarti arī ziņojumā. Par šo testu ciklu komisija piekrīt, ka patērētāji ir pelnījuši precīzāku informāciju, un mēs strādājam kopā ar starptautiskiem partneriem un ražotājiem pie jaunas procedūras izstrādāšanas, un tas stāsies eh, spēkā 2014. gadā, un mēs ceram, ka eh, pielāgojumu un uzlabojumu procedūrā novedīs pie precīzākas informācijas par reālajām emisijām diskusijām. Kas attiecās uz šiem superkredītiem, ietekmes izvērtējumā izgaismojās grūtības nodrošināt stimulus, tajā pat laikā neapdraudot CO2 mērķu sasniegšanu. Mēs saprotam, ka alternatīva pieeja varētu būt vēlam un atbalstām, uh, ja tā ir tehnoloģiski neitrāla un ja tā dod stimulus uh, palielināt realizāciju. Mēs esam izplatījuši neoficiālu dokumentu, kur mēs izvērtējam dažādu priekšlikumu darbību, un šīs pieejas ietekmes CO2 emisijām būs daudz mazāka nekā superkredītu piemērošana ar augstiem, ar lieliem reizinātājiem, kas attiecās uz šiem footprints vai atstāto ietekmi salīdzinājumā ar masu. Man šķiet, Patreiz īsti nav skaidrs, kurš no parametriem būtu labāks. Tomēr ietekmes izvērtējumā mēs redzam indikācijas, eh, ka eh, šī footprint izmantošana eh, varētu būt uh, um, ekonomiski izdevīgāk, bet mums šeit noteikti vēl ir jākonsultēs ražotājiem. Mēs redzam arī zinām izaicinājumu, kas rodas, ka tiek ieviesta duāla sistēma, un mums jau ir problēma ar datu kvalitāti, ko saņemam no dalību valstīm par emisijām. Vispēcot par laiku pēc 20. gadu un eventuālajiem nākotnes mērķiem jāsaka, ka priekšlikums uh, kas tagad ir ļoti ambiciozs, tas paredz samazinājumu gadu laikā e, daudz lielākā proporcijā nekā tas ir bijis līdz šim. Jāsaka, protams, izmantojot modernās tehnoloģijas šādu samazinājumu būtu iespējams, varbūt panākt. Ir komisijas ietekmes izvērtējumā mēs redzam, ka 70 gramu uz, kvadrā, uz, uz kilometru sasniegšanu Uh, vidēji izmēra automašīnai ir būtu izmaksu un uh, ieguvumu ziņā neitrāls risinājums. Paldies, referenti, vai jūs vēlties atbildēt? Paldies, Brian, jā, pavisam īsi. Kā jūs jau redzējāt? Zālē ir atšķirīgi viedokļi atkarībā no tā, no kādas politiskās grupas cilvēki nāk. Galvenokārt eh, strīdu sābols ir mērķu noteikšana laika posmam pēc 20. gada. Daudz aicināja būt eh, racionāliem, saprātīgiem, eh, mēģināt izlīdzsvarot CO2 emisijas ar izmaksām un uh, vēlmi uzturēt pie dzīvības autoražotājus Eiropā. Tādēļ arī ierosinu 65 līdz 75 grāmi uz kilometru. Tādēļ ir, teiksim, šis spektrs vai šī, šī josla 65 līdz 75. Tieši tādēļ mēs piedāvājam šo 10 gramu uh, manevra joslu, lai mēs parādītu to virzienu, uz kuru mēs cenšamies iet, un mēs gribam radīt stimulus autoražotājiem. Mēs gribam, lai viņi kopā ar mums tiektos uz šo mērķi, uzlabojot savu ra automašīnu ražošanas tehnoloģiju, bet jā, mūsu rīcībā nav zinātniski pamatotu datu. Uh, Protams, būtu loģiski, ja mums informācijas nav, tad būtu jāgaida, bet jautājums, cik ilgi tad mums gaidīt? Ja līdz 18. gadam mūsu rīcībā nebūs noteikta informācija, un ja mēs nebūsim noteikuši mērķus uz 25. gadu, tad ražotājiem nebūs dot iespēja pielāgoties šiem mērķiem, jo 7, 8 gadi vieglajām automašīnām un 10 gadi smagajām automašīnām, tas ir laiks, kas ir nepieciešams, lai pārorientētu ražošanu. Ja komisija un nozars pārstāvji varētu uh, vienoties par kritērijiem un veidiem, kā samazināt CO2, tad vienkārši var uh, sagatavot jaunu regulas tekstu, kā to ierosināja komisija, un tad parlaments sniegtu savu atzinumu. Bet tas, ko mēs piedāvājam, ir kā drošības tīkls. Ja netiek noformulēti jauni mērķi, tad būs šis parlamenta priekšlikums, kas ir pietiekami elastīgs, un mēs būsim parādījuši virzienu, kurā iet. Ja parlaments, padome, komisija, nozars pārstāvji vienosies par citiem mērķiem pēc 25. gada, tad mēs varēsim virzīties tālāk uz priekšu. Bet tas, ko mēs tagad piedāvājam, ir, kā es teicu, uh, rezerves variants vai drošības tīkls. Es gaidu jūs grozījumus un centīšos uh, izveidot tādu pozīciju, kas ir plaši atbalstām. Paldies! Paldies! Es vēlētos atgādināt deputātiem, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 26. februāris. Transporta komitejā mēs balsosim 26. martā un vidas komiteja visticamākais balsos par savu atzinumu 24. un 25. aprīlī, un par, maš, un par, tas bija par automašīnām un par autobusiem maijā. Tātad, paldies, Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības izskatīšanas punkta, un tas ir slēgtā telpā. Līdz ar to viss, kuriem nav jāatrodās nākamā punkta izskatīšanai, lūdzu atstājiet šo telpu. Tātad visiem nepiedarošajiem lūdzu atstāt mūsu sēžu zāli.